Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Sie bitten. Dāmas un kungi, es aicinu jūs ieņemt savas vietas. Mēs turpināsim sesijas darbu. Vakardienas sēdes protokols ir tagad pieejams, vai jums ir iebildumi? Ja tādu nav, tad protokols tiek pieņemts. Nākamais darba kārtības punkts